Kazahstānu. Vārds rezolūcijas autoriem. Vispirms Edija Hātelas kundzei divas minūtes. Haluan tätä äskeistä keskustelua vielä kommentoida siten, että... Kuuntētais priekšsēdētājs gribēja diskutēt iepriek, komentēt iepriekšējās diskusijas. Esmu uh, Eh, cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājas vietniece, un es nosūtīju arī parlamenta vadībai vēstuli. Mēs varētu šīs diskusijas izvērst aizvien plašāks, lai varētu no padomus un parlamenta piesaistīties aizvien vairāk uh, cilvēku šais diskusijās, jo Eiropas parlamenta prestiži vienmēr ir bija svarīgs attiecībā tieši šajā nozarē. Un Kazahstāna ir ļoti svarīga uh, valsts savā reģionā, un tā drīz būs arī ECO locekle. Līdz ar to ir jārauga, lai, izp lai izpildītie noziegumi tiktu attiecīgi arī sodīti. Uh, šajā valstī spēlēs tik lielu lomu, un tādēļ mēs gribam pievērst eh, īpašu uzmanību Jevgeņi Žoftis lietai. Viņš ir eh, nosūtīts četriem gadiem cietumā. Un ir jāņem arī prātā, jāpat ir prātā ka arī ECO ir jautājumi par, šo, par to, vai ir uh, izvērsta taisnīgi tiešai lietā vai nē, un šīs princips taisnīgi tiesne garantē Kazahstānas likumdošanā. Mums ir jāizvērš diskusijas arī par šo jautājumu ar padomu un komisiju, lai viņi varētu prasīt uh, godīgas tiesas īstenošanu priekšsēdētāju kungs. Eiropas parlaments var izteikties par to, kā Centrāla Āzijas valstis stiprina uh, tiesiskas valsts principu, un šis ir viens no tiem gadījumiem. Paldies! Vārds Paleckis kungam, minūte 30. Paldies, komisāra kungs. Komisārs kundze. Mēs eh, sadarbojamies ar ETSO, bet jāņem vērā, ka Kazahstānai joprojām tāls ceļš ejams, lai sasniegtu starptautiskos standartus. Jāņem vērā, ka Kazahstāna ir unikāla valsts, bet viņi nav sekojuši ETSO ieteikumiem. Visi tiesību pārkāpumi patiešām rada pamatotas bažas, vai Kazahstānu varētu uzskatīt par tādu valsti, kas interesējas par savu pilsoņu tiesību aizsardzību un ņem vērā cilvēktiesību principus. Ir eh, jāiedzīvina arī eh, preses brīvība, reliģijas brīvība, eh, tiesisks valsts princips šajā reģionā. Jeņi, Jevgeņi Žoftis tika notiesāts par slepkavību, jo viņš notrieca gājēju, bet jebkurā gadījumā viņam bija jābūt pakļautam godīgām tiesas procedūrām, un mums tas Kazahstānai ir jānorāda. Tiesai ir jābūt bezparteiskai, tiesnešiem neitrāliem un visiem tiem, kas eh, aizstāv cilvēku tiesības, lai jebkurā pasaules valstī tas būtu, viņiem eh, nevajadzētu likt šķēršļus šajā ceļā. Uh, ir jāveido dialogs ar Kazahstānu un oktobrī notiks arī tikšanās ar šo valsti. Komisijai noteikti vajadzētu palīdzēt Kazahstānai sagatavoties ECO vadībai, lai viņi nevarētu kaut kādā veidā kompromitēt šo cienījumu organizāciju. Paldies. Vēbers kundze, lūdzu. President, first of priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, sākumā vēlējos paust uh, līdzjūtību eh, cietušā ģimenei. Žoftisa kungs eh, sabrauc cilvēku, viņš zaudē dzīvību, un, eh, nu jā, diemžēl šādas traģēdijas notiek katru dienu. Un vēlējos paust arī bažas par Jevgeņiju Žoftisa pašreizējo situāciju. Katrs cilvēks, kas pārkāpja likumu, protams, viņam ir jāņem vērā, ka pret viņu tiks izvirzīts sots. Jevgeņijs Žovtis, protams, nav izņēmums, bet viņš kā ļoti izcils cilvēku tiesība aizstāvs to apzinās labāk nekā jebkurš cits. Uh, bet mums vajadzētu garantēt, lai Kazahstānas varas iestādes neizmantot šo nelaimīgo situāciju, mēģinot uh, uzkraut Žoftisa kungam vēl citas noziegumus, ne tikai šo uh, auto katastrofu. Es domāju, Žoftis kungs ir bijis tāds nesaudzīgs uh, Kazahstānas valdības kritiķis, viņš ir aizvien runājis par pārkāpumiem cilvēktiesību jomā Un tādēļ Kazahstānas juridiskajām varas iestādēm ir jāveic caurskatāma izmeklēšana, viņiem pašiem jāiedzīvina tiesisks valsts principi, izmeklēšanai jābūt bezparteiskai, neatkarīgai, ņemot vērā visus negadījuma apstākļus, un tam nekādā ziņā nevajadzētu ietekmēt Žeftus kungam piespiesto sodu. Paldies, turpin priekšsēdētājs, un tagad vārds Elizabetei Jēglei lūdzu. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs, cienītā komisāras kundze, dāmas un kungi! Sākumā vēlējos konstatēt, ka mana politiskā grupa sākumā bija nedaudz pārsteigta par to, kāds ir bijis spriedums šajā autonegadījumā, ka mēs vēlamies to izskatīt savā darba kārtībā kā cilvēktiesību jautājumu. Tautas partija ir ārkārtīgi būtiski konstatēt to, ka tiesneši ir bijusi neatkarīgi, ir bijusi neatkarīga tiesa, mēs to nevēlamies apšaubīt, bet ja mēs esam redzējuši tādus procesus, procesus, eh, kas ir izmantoti tikai tādos šova nolūkos, lai izrādītos, lai iebiedētu konkrētu iedzīvotāju daļu. Protams, to mēs nevēlamies pieredzēt. Šeit ir jānovelk ļoti striktas robežas. Neatkarīga tiesu sistēma ir jebkuras demokrātiskas valsts kodols. Tādēļ ir ārkārtīgi uzmanīgi jāiepazīstas ar Žoftisa kungam piespriesto sodu. Uh, Tāpat vajadzētu konstatēt arī to, ka kāds cilvēks ir zaudējis dzīvību autonegadījumā. Mums, protams, ir ļoti žēl to dzirdēt, mēs esam līdzjūtīgi, bet ir jābūt arī pietiekam neatkarīgai juridiskajai izmeklēšanai. Tas fakts, ka Evgeņijs Žoftis ir ļoti pazīstams cilvēktiesību advokāts, ir radījis viņam lielu atpazīstamību visā pasaulē, pievērsis visu acis šim gadījumam. Uh, Tautas partijas politiskā grupa atzīst Kazahstānas pūliņus, kas ir ieguldīti, lai varētu nonākt uz demokrātijas un cilvēktiesību ceļa. Mēs atbalstam Kazahstānu šajā darbā, iedrošinam valsti turpināt šo ceļu soli pa solītim arī nākotnē. Ņemot vērā šo konkrēto gadījumu, mēs pieprasām, lai Kazahstānas varas iestādes arī pašas savās interesēs piedāvātu mums pēc iespējas plašāku informāciju informāciju, piedāvāt to visai sabiedrībai, atspoguļotu notikumus neatkarīgā veidā un piespriestu Žoftisa kungam godīgu tiesu un lai viņš varētu arī sniegt apelāciju, pārsūdzēt spriedumu, ja viņš to vēlētos. Jāņem vērā, ka šis ir ārkārtīgi milzīgs izaicinājums. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Sanam. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad uzstāsies uh, Stevensona kungs. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze, man ir jāpiekrīt Jēglas kundzei. Es patiešām esmu ārkārtīgi pārsteigts par to, ka viss parlaments Strasbūrā ir organizējis Eh, ārkārtas debates par autonegadījumu Kazahstānā, un cilvēks ir gājis bojā, un izskatās, ka auto vadītājs bija cilvēku tiesību aktīvists, viņam piesprieda četrus gadus cietumā par šo nodarījumu, un tas bija īpaši augstas drošības cietums beidzot mēs to visu iekļāvām rezolūcijā, un tas pat īsti nebija cietums, tā bija darba nopietne. Es domāju, priekšsēdētāja kungs, ka izskatot šāds jautājums Eiropas parlamentā, mēs vienkārši aptrai, aptraipām savu reputāciju. Un ko tad mēs paši cenšamies izdarīt? Mēs nivelējam, eh, samazinām cilvēku tiesību jautājumu vērtību, vai tiešām mēs gribam, lai Kazahstānas valdība. Uh, neizpriestu tiesu cilvēkam, kas ir nogalinājis otru, vai mums šķiet, ka e, četri gadi ir pārāk e, bargs sots kādam, kas ir atņēmis otram dzīvību. Mēs nevaram iejaukties viņu iekšējās lietās, un mēs nedrīkstam paši aptraipīt savu cieņu. Es domāju, tas ir ārkārtīgi uh, nepieļaujams kauna traips kaut ko tādu iekļaut mūsu darba kārtībā. Paldies! Köszönöm. Következő felszólaló Vojčehovski úr, egy percben. Paldies, vārds Vojcehovska kungam uz vienu minūti. Činkuja, panie prevodničonsi, mam podobni. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir līdzīgas šaubas, kā Stīvensona kungam. Kazahstāna ir ļoti svarīga valsts. Kazahstāna dara ļoti daudz, lai tā kļūtu eh, demokrātiska valsts. Protams, ka tā nav paraugs. Bet es ļoti labi pazīstu šo valsti un ir jāteic, ka situācija šodien ir daudz labāka nekā varbūt lielākā daļai citu kaimiņu valsts tajā pat reģionā. Laimīgā kārtā tur nav tādas problēmas kā Krievijā, par ko runājam brīdi atpakaļ, un piekrītu Stevensona kungam, ka Eiropas parlamentam nevajadzētu piešķirt ārkārtīgi lielu nozīmību vienai tiesas lietai. Varbūt šeit vajadzētu dzirdēt kādus skaidrojumus, bet nekādā gadījumā mums nevajadzētu pieņemt rezolūciju, jo tai nebūs vērtības un parlamenta balss būs daudz vājāka, ja mēs runāsim ar jautājumiem, kuri, kur dēļ nevajag organizēt šāds debats. Paldies! Paldies! Rita Korhola asszony. Egy percben. Arvoisa puhemies, kiitos. Kazakst... Paldies, Karhals kundze. Paldies Kazahstānai e, politiski un ekonomiski spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu. Kazahstāna aizvien spēcīgāk sadarbojas ar Eiropas Savienību, un Kazahstāna ir arī solījusi uzlabot cilvēktiesību situāciju valstī par spīti šai starptautiskai attieksmei. Plašsaziņu kontrole ir kļuvusi spēcīgāka, esam arī vairāk kā dzirdējuši, runājām par dažādām patvaļīgām aktivitātēm pret cilvēktiesību aizstāvējiem. Protams, tas rada jautājums un tas ir pašas valsts interesēs lai šādi gadījumi varētu tikt izmeklēti. Paldies! Uz pasaulkungam vārds. Priekšsēdētāja kungs, es vēlējos jau pašā sākumā teikt, ka nicht da. Un in dieser Zeit hatten... Ka Hautals kundze ir uh, ieradusies pie mums atpakaļ darbā, un uh, viņa kādu laiku šeit nepiedalījās mūsu ikdienas darbā, un uh, Čehijas un Vācijas prezidentūras vienmēr ieradās ceturtdien pēcpusdienās. Mums nevajadzētu visu pārlikt uz trešdienas vakariem, mums ir jāpieradās ceturtdienas debatēs, ir jāuzklausa arī padomas pārstāvi, un nevajadzētu visas nedēļas darbu sagrūst tikai trešdienā. Otrām kārtām Es domāju, šis gadījums ir ārkārtīgi sarežģīts, un Kazahstānas valdība mums ir arī jāatbalsta. Mēs gan viņiem nevaram uzticēties par 100% ieviešot tiesisks valsts principus. Tādēļ vajadzētu parūpēties, lai Žoftisa lieta tiktu izmeklēta rūpīgi un neatkarīgi. Es atbalstu Jēglas kundzi, tādēļ mēs parakstījām šo rezolūciju. Šeit neko nedrīkst notušēt vai mēģināt izskaistināt. Izmeklēšanai ir jānotiek. Paldies! Paldies! Prefejas, felszólalások kör. Liels paldies! Esam izsmēluši brīvā mikrofona laiku. Vārds komisārs kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas komisija ar lielām bažām ir ņēmusi vērā dažādas procesuālos pārkāpumus tiesas procesa laikā pret Jevgeņiju Žoftis. Viņš ir notiesāts par slepkavību. Iestādes ir norādījušas arī, ka spriedums par Džotis kungu nebija politiski motivēts, un Eiropas komisija pilnībā aps, atbalsta m, mm, Eiropas Savienības m, uh, m, paziņojumu, ņemot vērā arī izmeklējumu daž, procesu trūkumus. Mēs aicinām Kazahstānu, kura vadīs ECO, lai tikt pilnībā īstenot nacionālā likumdošana un startautiskie standarti, un komisija arī turpinās cieši sekot šīs lietas attīstībā. Paldies! Köszönöm szépen, biztos asszony! A következő a napirend... Paldies, komisāris kundze! Darba kārtībā tagad ir debates par sešiem rezolūcijas e, projektiem attiecībā uz Sīriju, konkrēti Muhanada Alhasanī lietu. Vispirms došu vārdu autoriem. Sākumā vārds Franciskai Brantneres kundzei uz divām minūtēm. Um,